Balsojums par rezolūcijām norisināsies 4.11.00. Un nākamā sanāksme notiks rītdien 20. oktobrī no 9 līdz 13, tālāk no 15 līdz 21, eh, un darba kārtība, eh, kā arī visi dokumenti ir pieejami intranetā. Esam beiguši šo sanāksmi un visiem novēlu jauku vakaru. Eh, visiem